Eh, Godātie kolēģi, gribētu ierosināt atsākt mūsu darbu šodien pēcpusdienā. Mēs eh, pie sevis veicam eh, Džaveda uh, Patela kungu, kas ir apvienots karalistas terorismu un ekstrēmismu tīkla apkarošanas nodaļas direktora vietnieks. Lai viņš varētu iepazīstināt ar pēdējo variantu apvienotās karalistas pretterorismu stratēģijā, uh, Eh, kas ir organizēta kopš 2011. gada, un mums ir dokuments, ko mēs žargonā saucam tādu vienlaicīgi, tas ir kā apvienot karalistē, gan pieņemts šeit, tātad dokuments kontest. Pēdējais šī dokumenta variants ir no 18. gada jūnija, eh, tā kā tas ir pavisam jauns. Un šis variants, protams, ņem vērā visus atentātu uzbrukums, kas bijuši apvienotā karalistē 17. gadā. Uh, un kur rezultātā 36 cilvēki gāja bojā. Un izlūk informācija, un e, tātad, kas attiecas uz uh, informācijas apmaiņu un ātru informācijas apmaiņu, arī tas, kas attiecas uz savākto um, izlūk informāciju, ko savaic MI5 policija vietējās iestādes, bet arī, e, kas ir vēl interesanti, atgriežoties pie privātā sektora. Uh, Un līdz ar to mēs, Džavet uh, Patela kungs, godātais ar ļoti lielu interesi gaidām jūsu prezentāciju par šo aktualizēto kontesta variantu, par ko tikt paziņots. Un tad, kad mēs. Uh, Tātad, uh, kolēģi, kas ir šeit klāt, mūsu misija Londonā 13. Uh, februārī pagājušā gadā. Tātad šeit būs informācija par aktuālo variantu. Un Patela kungs ierosinu jums izteikties maksimāli 15 minūšu laikā, pēc tam mūsu kolēģi, protams, arī varēs palīdzēt. Un es eh, gribētu jau apvainoties, ka daži iztrūkst sanāksmes sākumā, tas ir ņemot vērā eh, sanāksmes, kas pārklājas. Uh, Un tā tad Eiropas parlamenta priekšpēdējā darba nedēļa, un līdz ar to tad arī pēc tam būs jautājumi, un es gribētu ierosināt, ja jūs piekrītat, atbildēt arī uz jautājumiem tādu. Un pirms dodu jums vārdu, dažas tulku kabīnes paudīja savu vēstījumu, latviešu kabīne, kabīnē nav nekas sakāms. Mesī. Merci euh, beaucoup, merci. Liels paldies, liels paldies, ka jūs būsiet kopā ar mums šajā sanāksmē, kas beigsies nedaudz pirms pulksteni 17. Un tagad dodu vārdu Patela kungam uz 15 minūtēm apmēram. Liels paldies! Labu pēcpusdienu visiem klātesošajiem! Mani sauc Džavad Patela, es Uh, esmu apvienots karalīs terorisma un ekstrēmistu tīkla uh, vadītājs un koordinators nodaļa Eiropa. Lielas paldies par uzaicinājumu. Es zinu, tas ir pēc uh, dažu šī komitejas dalībnieku vizītes apvienotā karalistē februārī, kur jūs daudz dzirdējāt par apvienotos karalistes pieeju pret terorismu jautājumos, cīņu pret radikalizāciju. Un šeit es priecājos runāt par mūsu pastiprināto kontestu variantu, kas tika publicēts jūnijas sākumā. Es saprotu to. Uh, ka daži no jums esat eksperti šajā jomā, tāpēc es mēģināšu izteikties 10-15 minūšu laikā, un pēc tam es ar prieku atbildēšu uz jūsu jautājumiem, lai varētu virzīt uz priekšu diskusiju. Sākumā gribētu teikt, uh, Tad, kad konteksts tika publicēts 11. gadā, tad mēs izvērtējam, ka globālais apdraudējums terorisma ziņā mainās. Alkaida varēja vēl uzbrukt, un terorisma ziņā tā bija kļūsi um, burtiski vājāka. Jebkurā laikā kopš 2001. gada mēs paredzējām, ka būs ar vienu grūtāk Alkaida augstākā ranga vadībai darboties, bet grupas, kas līdzīgi domā, varētu izmantot šo vājo uh, statusu un varētu izmantot šo interesi. 2011 tagad izvērtējums. Plašos vilcienos bija pareizi, tomēr mēs nebijām gaidījuši, ka ātri parādīsies Dāēš patiešām, ka tas atstās tādu ietekmi globālā terorisma līmeņa ziņā. Runājot par šī brīža uh, kontekstu, tīpaši par operatīvo situāciju apvienotajā karalistē, pēc tam nedaudz runāšu arī par procesu, par to, kā mēs pārskatām pretterorismu stratēģiju. Pirmām kārtām uh, Ir vairāk eh, jautājumu, kas rada interesi šobrīd nekā 11. gadā. Daudzi no tiem eh, no šiem jautājumiem attīstās daudz ātrāk no radikalizācijas pāriet uz terorismu aktu pastrādāšanu. Mēs redzam, ka viņi izmanto eh, dažādas metodas, ieskaitot arī pavisam vienkāršus kā transporta līdzekļus un nažus. Un mēs esam redzējuši, diemžēl, ka tas ir noticis pēdējo dažu gadu laikā Eiropā, un es saprotu, ka Nicas mērs arī runāja šodien par savu pieredzi. Uh, Eh, virkne ārestu par eh, noziedzīgiem nodarījumiem terorismu ziņā šos gadījumu skaits pieaudzis no 10. gada, no 10. līdz 17. gadam bija vairāk nekā 2000 terorisma saistītu ārestu apvienotē karalistē. 412 eh, notika pagājušā gadā, kas ir lielākais skaits gadu kopš mēs sākām vākt šādus datus. Uh, Eh, sākot ar šī gada martu, vairāk nekā 500 eh, izmeklēšanas notiek, kas iesaist vairāk nekā 3000 personas, un izlūka informācijas eh, ir burtiski dubultojusies mm, pēdējā gada laikā. Uh, Kamēr Daesh paliek lielākais terorisma apdraudējums, joprojām mēs domājam par dažādām terorisma formām, ieskaitot apdraudējumu arī no galējā labējā spārna, un tas pieaug kopš 13. gada mēs esam traucējuši 20 islamistu sazvērstības, um, arī var, bija 17. gadā Vestminsterā šis uzbrukums, bez tam mēs esam sagrauši arī četrus ekstrēmā galējā spārna sazvērstības gadījumus, mēs diversificējamies, ies, um, iesaista. Um, šajā darbībā, kā mēs veicām pārskatu. Tad nedaudz pastāstīšu arī par dažiem no sākotnējiem un plašiem secinājumiem. Kon Tātad kontest, tātad pieci uzbrukumi Londonā, Mančesterē pagājušā gadā bija, kur 36 cilvēki gāja bojā, un, protams, tas izmainīja daudzu citu cilvēku dzīvi. Uh, Tas uh, iezīmēja terorisma apdraudējumu apvienot karalistē lielas izmaiņas, un mēs domājam, ka tas varbūt tā būs turpmākajos divos gados. Vismaz tā kā bija pilnīgi taisnība, ka premjerministre lūdza, lai fundamentāli pārskatītu mūsu pieeju pret terorismu darbību, lai padomātu, kā mēs varam uzlabot savu darbības veidu. Mūsu pārskats par kontekstu ņemt vērā 50 individuālos pārskatus un arī atgūtās atziņas pēdējo 12 gadu laikā, ko veica valdības departamenti, policija, drošības izlūkdienas, aģentūras un parlaments. Tas ietver sevi detalizētus iekšējus pārskatus par uzbrukumiem pagājušā gadā no MI5 un policijas puses, kas neatkarīgi tika pārskatīti pēc eh, iekšlietu ministra lūguma. Un šai eh, nav eh, tādi galvenie momenti, kur svarīgākie lēmumi tika pieņemti attiecībā uz to, lai, pā, lai apturētu šādus uzbrukumus. Mūsu pārskatā tika uzskatīts, ka konteksts vispārīgi ir labi organizēts, labi saprasts, mēs aptveroši dokuments, bet tur tiek atzīts tas, ka mums ir nepieciešams būt modrākiem, mums ir nepieciešams strukturēt sevi tādā veidā, lai pieļautu elastību, lai varētu risināt apdraudējumu, kas mainās un attīstās. Uh, Mūsu pieeja tāpēc turpināsies, proti, lai risinātu gan pieaugušo vietēju apdraudējumu šeit, tāpat arī darbu ārvalstīs, ieskaitot izaicinājumus, eh, ko izraisa teroriskas darbojas tiešsaistē, un es zinu no ziņojuma projektu šajā komitejā. Uh, ka šī ir lielā mērā joma, kurai jūs pievēršat uzmanību. Jaunā stratēģija saglabā tādu pašu konte, tādus pašus kontestu mērķus, kā iepriekšēji, proti, lai samazinātu risku apvienot karalistē un iedzīvotājiem un arī ārzemju terorismu, tā lai cilvēki varētu pārliecināti dzīvot savu dzīvi. Tiem, kas bijāt apvienotā karalistē februārī, tad jūs jau zinājāt par šo ietvaru, kurā mēs darbojamies. Varbūt, ka dažiem tas jau ir pazīstams, proti četri pēja pīlāri, uz kuriem mēs pamatojam uh, un organizē mūsu darbu. Pirmām kārtām tās ir prevencija, ja profilakse, lai cilvēki nevarētu kļūt par teroristiem. Tālāk eh, sekotiem terorismu uzbrukumiem, pēc tam, lai arī pastiprinātu aizsardzību un pēc tam gatavoties, lai mazinātu terorisma uzbrukumos radīto ietekmi. Mēs saprotam, ka mūsu stratēģijā ir momenti, jūs jau dzirdējāt noteikti, ka ir atzīts, ka mēs nevienmēr uh, esam bijuši veiksmīgi apturot šo uzbrukumu. Tas ir jautājums, kad un nevis jā, tāpēc šeit ir runa par riska samazināšanu un vājo vietu uh, stiprināšanu. Šajā stratēģijā tiek risināti dažādi terorisma veidi, gan no islamista, uh, islamisma terorisma, tāpat arī ekstrēmiskiem labajiem spēkiem, un es arī paskaidroju par to. Mūsu vadošie principi ir sistemātiski un samērīgi rieģēt. Uh, bet ar palielinātu caurskatāmību un pārskatāmību, lai eh, sabiedrībai nodrošinātu gan privātumu, gan sabiedrisko drošību. Un pavisam ātri gribētu izskatīt dažus no galvenajiem grosiem izmaiņām salīdzinot ar 11. gada variantu. Pirmām kārtām mēs apturējam agrāk eh, terorismu uzbrukums, lai arī ņemtu vērā eh, to tempu un apmēru, kādā šīs azvērstības rodas. Mēs ņemam vērā likumdošanu, kas policija dod pilnvarojumu. Uh, aizturēt aizdomās personas ātrāk un turēt tās aizturētā veidā ilgāk. Bez tā mēs uzlabojam arī veidu, kā mēs apmainamies ar informāciju ar vietējām pašvaldībām. Mēs plaši apmainamies ar to, mēs vairāk atbalstam personu iesaistīšanos pašu sabiedrībā attiecībā uz tie, um, lai konstatētu personas, kas tiek aicinātas pastrādāt terorismu, tāpat arī lielāk integrētas attiecības privāto sektoru, lai saglabātu ekonomisko infrastruktūru, lai pastiprinātu mūsu iespēju cīnīties pret terorismu. Piemēram, dažas no lietām, kas mums varbūt būtu jādara, ir strādāt ar privāto sektoru, lai uzlabotu uh, drošību zināmās vietās, lai privātais sektors varētu aizdomīgus pirkumus, ieskaitot tiešsaistē, konstatēt, tāpat arī darbs ar privāto sektoru, lai izmeklētu un lai investētu um, tehnoloģijā, lai varētu um, aizturēt ar terorismu saturu tiešsaistē. Tāpat arī vietējās sabiedrības viņu izturību pret terorismu, tātad, kas bija šajā reakcijā, tīpaši uh, Eh, kur ir augstākais līmenis iespēja, ka cilvēks var būt radikalizēts. Tāpat arī jaunu programmu attiecībā uz atsaistām personām, kas jau ir iesaistītas terorismā, lai viņas atsaistītos un droši integrētos atpakaļ sabiedrībā. Man bija prieks pirms pāris nedēļām organizēt konferenci Londonā ar Eiropas partneriem, lai runātu par apvienotās karalistes procesu palīdzībā un atsaistē. Tā ir liela eh, daļa mūsu darbā profilaksē un arī bija iespēja gan ap, apmainīties ar pieredzi, gan mācīties no Eiropas partneriem par viņu pieredzi derekalizācijā. Un šim jautājumam tiks pievērsta uzmanība arī turpmākajos gados. Mēs gribam uh, palielināt mūsu konstatēšanas spējas, lai mērķētu uz uh, eh, zināmām vai iepriekš nezināmām personām, lai varētu iegūt vairāk un labākus datus, lai pastiprinātu mūsu datu analīzi. Mēs arī gribam pastiprināt kapacitāti, eh, centos iesaistot ar eh, ķīmiskiem, bioloģiskiem, radioloģiskiem un eh, eksplozīviem materiāliem, tāpat arī prekursors un šo materiālu grabāšanu, lai varētu nodrošināt. Tāpat arī Latvija un no Karaliste būtu elastīga, lai varētu šāda veida apdraudējumam ļoti samērīgi pretoties. Uh, Šajā jaunajā stratēģijā daudz lielāka uzmanība tiek pievērsta darbam, ko mēs veicam starptautiskā mērogā. Kopš 2011. gada mēs diemžēl redzējām, ka vairāk Briti ir kļuvuši par upuriem terorismu uzbrukumās ārzemēs nekā apvienotā karalistē, un viens konkrēts piemērs uh, 2015. gadā bija 15 nāvis gadījumi Britu puses. Mēs arī redzējām konfliktu Sīrijā, eh, tāpat arī Daesh, eh, kas faktiski ir ļoti izmainījis sadarbību. Mēs arī tagad risinām jautājumus ar ārzemju kaujiniekiem, kas ierodas no konflikta zonām, kas jautājums, kas saistīts ar saviem izaicinājumiem. Mēs arī skatāmies uz izaicinājumiem citām personām, kas atgriežas, ir īpaši uzdodat jautājumus kurš kvalificējas kā upuris un kurš kvalificējas kā nozieguma izdarītājs, un es zinu, ka šis ir jautājums, kas ir saistīts ar lielām debatēm visā Eiropā. Terorisms ir globāla problēma, un kā tāda mēs gribam ciešāk strādāt ar starptautiskiem partneriem, lai varētu to risināt. Mēs esam apņēmības pilni to risināt tādā veidā, lai tas atbilst arī mūsu cilvēktiesību saistībām. Mēs gribam izmantot visaptarošu pieeju. Proti, mēs gribam uh, Eh, dažādus diplomātisku attīstību, ekonomisko aizsardzības un citus tīklus izmantot, lai risinātu ar apdraudējumu jautājumus un lai izmantotu Daešu, Alkaidu un citu grupēm vājās vietas. Kapacitātes veidošana vēl ir svarīga daļa mūsu veicamajā darbā, lai nodrošinātu, ka starptautiskiem partneriem ir iespēja risināt apdraudējumu savā reģionā. Apvienotā karaliste 31,5 miljonus mārciņu nākamajā gadā izlietos, lai attīstītu svarīgāko valstu kapacitāti. Mēs arī gribam starptautiskos pūliņus atstāt, lai uzlabotu īpašus aspektus pret terorismu jautājumos globālā mērogā caur kampaņām, it īpaši par aviācijas drošību un lai novērstu teroristu internetu izmantošanu, kas ir ļoti svarīga daļa jūsu ziņojumā, kā es to zinu. Uh, Startautiskie rezultāti, ko mēs gribētu gūt arī mūsu P, eh, ietvaros, 4P ietvaros, lai samazinātu virzošos spēkus radikalizācijas, tātad, lai cilvēki nekļūtu par teroristiem un neatbalstītos, lai samazinātu teroristu kapacitāti un nodomus eh, uzbrukums, teikt, lai tos eh, izjauktu un lai arī um, risinātu jautājumus ar vājām vietām Lielbritānijas valsts piedarīgajiem. Uh, Kopsavilkums apdraudējums ir augstāks nekā mēs iepriekš, kad publicējām kontestu 2011. gadā. Eh, tas attīstās, grūtāk to ievērot un iespējas iesaistīties, lai cīnītos pret to ir īsāks. Tāpēc mēs gribam, lai eh, noslēgtu šo drošo tēlu teroristiem darbībai gan uz vietas, gan ārzemēs. Mēs ar starptautiskiem partneriem strādājam ar apvienotu karalistē, globālā mērogā un privātā un valsts sektorā, un mēs būsim modri, lai varētu risināt jautājumus, kas saistīti ar draudiem, kas attīstās attīstās. Draudi, kas ar šobrīd atšķiras eh, no draudiem pirms 10 vai 20 gadiem, tāds mums jābūt struktūrētiem tādā veidā, lai mēs varētu cīnīties pret jebkuru apdraudējumu, kas ir. Es ceru, eh, ka šis ir ļoti liederīgs, ātrs stratēģijas pārskats. Protams, ka lielāka detalizācija ir pašā dokumentā un ar nepacietību gādu jūs jautājumus. Paldies par uzmanību! Paldies! Liels paldies par šo prezentāciju! Eh, tā, Andri, Eh, aktualizējot kontestu dokumentu, kas jau izriet arī no tās aploksnes eh, konteksta, ko apvienotā karaliste veltīs cīņai pret terorismu turpmākajos gados, un, protams, ka legislatīviem grozījumiem, ko jūsu valsts arī pieņems, lai varētu risināt eh, šo problēmu jautājumu, kas ir saistīts arī ar starptautisko mērogu, un jūs jau atgādinājāt par to, un, protams, ka komisija uh, un komiteja ciņā pret, komisi, eh, pret terorismu ļoti jutīgi raugās. Tagad dodu vārdu kolēģiem. Eh, kas lūdza vārdu šobrīd? Eh, Žofrī Van Orden dodu vārdu. Mūsu vicepriekšsēdētāji, jums vārds. Lūdzu, jūs varat tad atbildēt. Paldies. Merci, madame la. Paldies, priekšsādātāji. Paldies, patalkungs. Mums bija ļoti labs brīfings no jūsu kolēģa abu apmet eh, Londonā. Eh, mums bija arī citi ļoti labi brīfingi. Paldies, ka esat ieradies pie mums. Protams, ka mēs esam visi nobažījušies, un šī ir problēma, kas kļūst aizvien akūtāka. Un eh, mūsu resursi gandrīz jau līdz galām ir izmantoti, reaģējot. Mēs redzam, ka problēmas pieaug un ceram, ka mūsu aģentūras uh, varēs ar to tikt galā. Bet uh, jau tagad redzam, ka uh, kapacitāte gandrīz jau ir pilnībā izmantot, un redzam arī, ka pietrūkst kapacitātes cīnīties ar dažādiem citiem draudiem citās jomās, par ko satraucamies. Pāris konkrēti jautājumi. Kā jūs uzskatāt, cik lielā mērā ir tāds aktīvs islāmistu lobijs, lai grautu šo te prevencijas sistēmu apvienotajā karalistē, vai jūs domājat, ka ir pietiekam daudz darīts, lai šo aspektu risinātu? Mēs esam nobežījušies par uh, ne tikai dažkārt uh, cilvēki saka, uh, ja mēs viņus ieliekam cietumā, uh, tad e, viss ir izdarīts, e, bet ir problēmas arī e, cietumos, un man īpaši satrauc situācija, kad cilvēki iziet no cietuma. Nav jau tā, ka viņi pēkšņi ir kļuvuši par labiem cilvēkiem, nē, tieši pretēji. Vai uh, nevajadzētu tomēr uh, lielākas uh, pilnvaras attiecībā uz pagaidu aizturēšanu, lai šādus jautājumus risinātu? Un visbeidzot, jūs uh, minējāt kapacitātes veidošanu, um, sadarbojoties ar aizjūras partneriem, bet lai būtu tādas mm, labas sadarbības uh, attiecības uh, ar valstīm, kas ir ekstrēmismu un terorisma avoti, varbūt mums vajadzētu arī mainīt savu attieksmi pret cilvēktiesību likumdošanu. Es zinu, ka mēs visi varam sniegt paziņojumus par uh, um, cilvēktiesībām, tādus cēlus vārdus runāt, bet realitāte ir tāda, ka mums ir e, jāsadarbojas ar tādiem sarežģītiem partneriem, un mums ir vajadzīgas tādas spēcīgas e, sadarbības e, struktūras un attiecības ar viņiem. Paldies, paldies par šiem jautājumiem. Atbildēšu uz tiem pēc kārtas. Pirmkārt, jūs minējāt šo te resursu izaicinājumu. Viena no lietām, ko esam Eh, pārskatījuši, eh, pārskatos, par ko esam domājuši, mēs vienmēr vērtējam, vai mēs adekvātus resursus piešķiram mūsu aģentūrām, mm, piemēram, izlūkdienestiem, policijai un citām, bet arī cietumiem, veselības eh, un labklājības iestādēm. Mēs tātad esam izvēlējušies tādu plašu pieeju, tāpēc ka visās jomās ir e, jāpiešķir resursi pareizajām e, prioritātēm. Viena no lietām, ko šī stratēģija dara, ir ļauj mums uh, labāk reaģēt uz uh, izmaiņām draudos, un es varu pateikt, ka šeit viegli risinājumi nebūs un situācija tāda saglabāsies. Jūs jautājāt par islāmistu lobiju. Uh, un vai tas uh, grauj vai kavē mūsu prevencijas darbu. Tad, kad es sāku strādāt pie šiem jautājumiem pirms apmēram 15 gadiem, tad mūsu prevencijas pieeja bija diezgan šaura. Un daudz ko esam iemācījušies šajos gados, un viena no lietām, ko jau arī minēja prezentācijā, kas, manuprāt, ir ļoti svarīga, ir tas, ka šī stratēģija tiešām pievēršas visa veida ekstrēmismam. Uh, nevēršoties pie kaut kādām noteiktām kopiem, un tas ir svarīgi, jo mēs nevēlamies taču uh, radīt iespaidu, ka mēs vēršamies pēc kādām konkrētām kopienām. Mums ir jāvēršas pret visa veida ekstrēmismu, un tas ļauj mums arī uh, apgāst dažus no apgalvojumiem, ko jūs minējāt. Cietumi, jā, tas arī ir ļoti problemātisks jautājums, tad, kad cilvēki ir uh, nosēdējuši savu laiku. Uh, um, kāda ir mūsu reakcija, mūsu prevent stratēģija kādreiz uh, vairāk uh, um, pievērsās uh, tam, kas notiek pirms uzbrukuma plānošanas un pirms uh, sodu piespriešanas. Tātad uh, pirms cilvēki izvēlējās iet pa šo ceļu, un daudz kas tur ir uh, darāms. Uh, varam daudz ko darīt. Tagad mēs cenšamies eh, prevenciju īstenot arī cietumos, nodrošināt, eh, lai cilvēkiem palīdzētu rehabilitēties. Un um, cilvēkiem, kuri varbūt vēl nav šos lieksni pārkāpusi, mums ir atsaistīšanas programma, un šiem cilvēkiem um, tas ir ļoti būtiski, kas eh, ietilpst šajā kategorijā. Un daļa no tā ir arī um, vietējo iestāžu iesaiste. Uh, Un eh, tās var būt eh, tādas atbalsta struktūras individiem, lai eh, individi varētu atkal integrēties sabiedrībā, un mums ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai to panāktu. Un visbeidzot par cilvēktiesībām, es nedomāju, ka mūsu stratēģijā ir kaut kas, kas būtu pretrunā ar mūsu cilvēktiesību saistībām. Mēs atzīstam šos izaicinājumus, ko jūs minējāt, bet es domāju, ka svarīgi ir visā, ko mēs darām, uh, nodrošināt, lai um, mēs uh, um, uzsvērt savus vērtības, lai rīkotos saskaņā ar tām, jo tās ir svarīgas, bet es nedomāju, ka šīs lietas ir savstarpēji izslēdzošas. Es domāju, ka mēs varam strādāt ar partneriem un te pašā laikā ļoti godīgi runāt par cilvēku tiesībām, uh, arī attiecībā uz to, kur mēs vēlamies, lai šīs valstis uh, nonāktu. Paldies! Papildu jautājums. Jā, bet pavisam īsi. Jā, just... Atsaucoties uz uh, šo te labējās pārna ekstrēmismu jautājumu, es domāju, ka visi mēs saprotam, ka tā ir problēma un tā kļūst aizvien akūtāka, bet uh, tā ir jāskat kontekstā un ir risks, ka uh, zināmas politiskās intereses fokusēsies uz to, it kā sakot, kā piemēram īra. Uh, ir republikāņu armija īrijā, ir zināma ekvivalence. Bet fakts ir tāds, ka labajā spārna ekstrēmisti nav tik eksistenciāls drauds, uh, kamēr potenciāli islāmistu draudi tādi ir. Un es domāju, ka mums uh, ļoti rūpīgi ir uh, tam jāpieiet. Es piekrītu jums, ka mums ir uh, um, jācīnās pret labējās pārne ekstrēmismu, bet mums ir jāskata tas viss kontekstā un salīdzinājumā. Jā, skaidrs, ka um, aba veida ekstrēmisma formas uh, tātad uh, vienotru papildina. Es nepiekrītu jūs teiktiem, ka uh, viens vai otrs ir eksistenciāli draudi vai nē, bet mēs savu stratēģiju esam veidojuši tā, lai nebūtu akli pret nākotnes draudiem un pret uh, iespējamo tālāko draudu attīstību. Kā jau es teicu, 2011. gadā mēs vēl neparedzējām, ka Daesh tik ļoti attīstīsies un tik strauji mainīs uh, mūsu pretterorisma um, rīcību. Tātad mēs necenšamies prognozēt, kas notiks pēc pieciem vai desmit gadiem, bet svarīgi ir, uh, lai. Uh, piec, tātad, lai pienācīga uzmanība tiktu pievērsta visām uh, radikalizācijas formām un uh, lai būtu proporcionāla atbilde. Paldies! Tagad uh, Bagasa un Tundo kundze, kura ir ēnu referente no Alde grupas. Gracias, presidente. Liels paldies, priekšsētājs kundze, te īpaši ņemot vērā to, ka jāiet uz citur komiteju. Vispirms gribētu pateikties par šo ārkārtīgi interesants dokuments ar lielu uzmanību. Mēs to varam lasīt, jo bez šaubām. Uh, pieredze, kur gulāt jūs apvienotā karalistā, ir viena no svarīgākām pieredzēm mums visiem Eiropā. Tāpēc, ka šeit ir tiešām daudz veida fanātisms, vardarbības, gan ņemot vērā vēsturisko situāciju, gan, diemžēl, jums ir upuri gan senie, gan jaunie no konkrētiem terorisma veidiem. Tāpēc eh, tas ir īpaši svarīgi mums. Ir svarīgi tiešām ļoti rūpīgi un uzmanīgi izlasīt šo dokumentu. Tieši tāpēc, ka papildus vēl. Uh, apvienotā karalistē arī ir īpatnības attiecībā uz tradīcijām cīņā pret eh, terorismu kontinentā, ņemot vērā gan juridiskos, vēsturiskos apstākļus. Un es gribētu uzdot jums jautājumu attiecībā uz prevencijas programmām, pie kurām jūs strādājat jau desmitiem gadu. Piemēram, varbūt pirms vairākiem gadiem jūs izmantojāt arī eh, bijušos teroristus no nu, Libijas, lai strādātu kopā ar eh, um, jauniešiem. Uh, kas uh, grasās uh, kļūt radikalizēti un darīt to uh, tādā veidā, uh, kas ir saistīts ar ekstrēmismu un vardarbīgu ekstrēm, ekstrēmismu. Tā kā jums ir daudzi gada pieredzes, mēs ļoti gribētu zināt, ko mēs varētu izmantot no jums. Varbūt ar kaut ko jūs varat padalīties ar mums, ņemot vērā to, uh, ka mums arī jāpapildina savu informāciju ar rekomendācijām. Uh, ar būtiski tādu politisku amplitūdu domājot par šiem jautājumiem šeit, bet jebkurā gadījumā milzīgs paldies jums par veikto darbu un darbu, kas veikts tik daudzu gadu garumā. Paldies! Lielas paldies par šo jautājumu! Sākšu droši vien ar to, ka mēs atzīstam, ka Liela daļa no reakcijas uh, attiecas uz uh, kopienu noturības uzlabošanu, un tā ir liela uh, daļa no tā darba, ko pēdējos desmit gados esam darījuši. Bet tas būs ļoti nozīmīgi arī nākotnē. Tā mēs uzskatām, un mēs arī atzīstam, ka kopienas bieži vien ir labākā vieta, kurās, kur konstatēt vai kāds varētu uh, sākt radikalizēties, vai ir pazīmes kaut kāds. Tātad kā stiprināt kopienas, lai atpazītu šos signālus un zinātu, kā reaģēt. Viena no lietām, ko mēs apvienotajā karalistē esam darījuši, mēs uh, valsts sektoru līmenī esam apmācījuši vairāk kā miljonu um, darbinieku uh, Uh, lai atpazītu kādu, kas ir uh, neaizsargāts vai uh, individus, kas cenšas radikalizēties, piemēram, veselības aprūpē strādājošos skolotājs un tā tāds, un es domāju, ka tas palīdz, nu, nav nekādi dati, kā to novērtēt, bet prezentācijās jau par to runāju, un arī jūs ziņojumā par to ir runāts, ka to ir ļoti grūti izmērīt. Uh, bet mēs uzskatām, ka ir svarīgi padarīt kopienas noturīgākas, sabiedrību noturīgāku, um, dot viņiem prasmes uh, atpazīt uh, neaizsargātus cilvēkus un radikalizācijas pazīmes. Tagad apvienotajā karalistē ir izveidot sistēma, uh, kuras ietvaros cilvēks, kas ir pamanījis kaut ko, ka viņam liekas, ka viņš kaut ko zina par kādu citu, viņš var um, paziņot par to policijai. Ir vesela sistēma, kā to um, darīt. Un mēs arī esam uzlikuši tādu um, tiesisku pienākumu, jo īpaši valsts sektora darbiniekiem, valsts un pašvaldības sektora darbiniekiem, tātad viņiem ir pienākums ziņot, uh, ja viņiem šķiet, ka viņi ir konstatējuši šos riskus. Man, kā jau teicu, nav datu par uh, to, cik veiksmīgi šī sistēma ir, bet tas ir veids, kā ar to strādāt. Paldies! Mm -hmm. Vēl divi runātāji ir pieteikušies runāt. Mums vēl ir atlikušas 5-6 minūtes, un es piedāvāju dot tagad vārdu Fernando Lopesam Agilāram, un tad eh, mūsu līdzreferentei Monikai Holmejerei. Un varbūt jūs varētu eh, kopā atbildēt eh, uz šiem jautājumiem, pirms ierodas komisārs Ettingers. Fernando, lūdzu, jums jau vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies, ka esat ieradies pie mums. Paldies, ka e, jūs e, mums pastāstījāt par šo e, darbu šajā speciālajā terorismu komitejā. Jūs pastāstījāt par to, kāda ir um, apvienotās karalistas stratēģija pret terorisma jomā. Nu, protams, ka mēs mūsu īpašās komitejas uh, darbā esam pievērsuši galvenokārt džihādisma un radikalizācijas draudiem, runājot par terorismu apkarošanu tagadējā situācijā Eiropas Savienībā. Bet mēs arī esam uzzinājuši, ka ideoloģiski orientētais terorisms nekur nav pazudis, joprojām ir eh, tāda nostalģija pret, eh, pret ekstrēmiskā terorisma, kas eh, nebalstās uz islamizāciju vai šiem te it kā reliģiskajiem pamatiem, ir radikālie labējie, radikālie kreisie un nacionalisti orient, nacionalistiski orientēti teroristi Eiropā. To esam uzzinājuši. Patiesībā skaitļi rāda, ka tas nekur nekad nav bijis pazudis, šāda veida terorisms, un ir eh, vairākas valstis Eiropas Savienībā, kurās ir bijuši abi šie veidi, piemēram, Spānija. Eh, arī apvienotā karaliste ir ilgus gadus cīnojušies ar šo te eh, terorismu, un tad mēs šīs te zināšanas un pieredzi un īpašos likumus mm, izmantojām, lai cīnītos pret šo te otra veida terorismu. Un tā ir bijusi ļoti auglīga pārēja, zināšana nodošana. Ko jūs varētu pateikt par apvienoto karalisti, vai arī jūs esat uh, izmantojuši šo gadu desmitu pieredzi cīņā pret uh, šo terorismu, tagad cīnoties pret džihādismu terorismu? Un tagad došu vārdu Monikai lai viņi varētu uh, teikt uh, pēdējos uh, noslēguma jautājums. Liels paldies par to, ka um, izklāstījāt mums šo jauno apvienotās karalistas pretterorismu stratēģiju. Tas ir ļoti visaptverošs darbs un tāda visaptveroša pieeja. Pirmais jautājums. Jūs runājāt par ārvalstu kaujiniekiem, kas atgriežas apvienotajā karalistē. Vai jūs zināt, cik daudzi ir atgriezušies? Es vienkārši jautāju, jo Lielākā daļa dalībvalstu eh, saka mums, ka viņi eh, šos cilvēkus atkal vairāk un vairāk atklāja, atklājot, ka viņi ir salafistu aprindās kaut kur eh, darbojas un viņi viņus atklāja, bet ka nav īsti skaidrs, cik tieši atgriežas, kā viņi atru, atgriežas un kad viņi ir atgriežusies. Es nezinu, vai process apvienotajā karalistē varbūt ir nedaudz atšķirīgs kā citās dalībvalstīs, bet es gribētu uzzināt, kāda ir jūsu pieredze šeit. Otrakārt, šorīt bija ārvalstu kaujinieku sievas un bērni, un mēs dzirdējām, ka 666 sievietes un 4000 bērnu joprojām atrodas Sīrijā vai Irākā šajās te teritorijās. Vai jums Liebritānijā ir kaut kāda uh, koncepcija, kā uh, ar to uh, cīnīties, uh, jo kolēģis minēja, ka um, tad, kad bērniem ir trīs vai četri gadi, tad uh, viņus labāk ir uh, atvest mājās un neļaut viņiem tur izaugt līdz pat 16 gadiem un radikalizēties. Tā tādējādi viņi izaug tādā brutālā, vardarbīgā uh, ekstrēmistu vidē un ģimenēs. Uh, Es gribētu uzzināt, kāda ir jūsu pieeja, kā risināt šos jautājumus, jo īpaši to, ka e, šīs te sievietes, sievas nav tikai sievas, bet uh, daudzkārt eh, viņas dara kaut ko vairāk, ka, tā, ka viņas arī dod ieguldījumu šajā cīņā vai ir to darījušas, un arī viņas pašas ir radikalizējušās. Tātad man tiešām interesētu jūsu pieredze Lielbritānijā strādājot pie šī jautājumu. Un vēl man ļoti interesē jautājums. Uh, um, tas, ko jūs saucat par prevenciju, proti uh, sabiedrības integrācija vietējās kopienas. Vai jūs varat uh, vēl paskaidrot, kā jūs to darāt? Jo, manuprāt, uh, eh, jūs to izskaidrojat jau arī maitē, bet, uh, bet kā tas uh, darbojas? Ja skolotāji tiek apmācīti identificēt uh, agrīnas radikalizācijas pazīmes, uh, Vai jums ir eh, tur kaut kāda struktūra, pie kā uh, skolotāji var vērsties, lai saņemtu palīdzību, vai uh, kur aizvest šos jauniešus, uh, iekļauties kaut kādā palīdzības sistēmā, kā viņus atkal integrēt sabiedrībā, lai viņi atteiktos no šāda veida domāšanas. Tātad man tieši interesētu, kā tas konkrēti darbojas skolā. Paldies, es sākšu ar pirmo jautājumu. Nav noslēpums, ka apvienotā karalistē gadu desmitiem ir uh, cīnījusies ar Ziemeļīrijas terorismu, un uh, šie draudi joprojām ir aktuāli, un daudz esam guvuši uh, pieredzi šajā cīņā, un šīs zināšanas mēs, protams, izmantojam arī izstrādājot mūsu stratēģiju un operacionālo reakciju. Protams, mēs eh, arī ar prieku dalāmies ar mūsu pieredzi, ar mūsu starptautiskajiem partneriem un draugiem, bet mēs ļoti labprāt arī gribam mācīties no citu pieredzes, kam ir eh, bijusi eh, līdzīga priekšvēsture un pieredze. Jā, šī zināšanas un pieredze ir noderīga, bet tomēr katri draudi ir savādāki. Kaut kādu metoloģiju var izmantot, bet tie draudi, ar kuriem saskaramies šobrīd, ir ļoti atšķirīgi. Un visu laiku mēs kaut ko mācāmies un piemērojam gūtās mācības savā darbā par ārvalstu kaujiniekiem, teroristiem, Es nezinu, vai varēšu tā visaptvaroši atbildēt, jo šis ir eh, jautājums, kas aktīvi tiek apspriests Eiropā, un šobrīd vēl nav konsensa par to, kā to vislabāk risināt, bet svarīgākais, eh, nonākot pie konsensa, lai arī kāds tas būtu, būtu nodrošināt, lai um, valdību starpā būtu sapratne, ka mēs runājam ne tikai par operacionālajiem dalībniekiem, policiju, izlūkdienestu, mums ir arī sociālie veselības dienesti un tur strādājošie jāiesaista, jo atšķirīgas perspektīvas nodrošinās to, ka mēs nonāksim pie pareizā rezultāta. Šeit nav tādas vieglas uh, atbildes, uh, piemēram, noskaidrojot, vai kāds ir upuris vai uh, noziedznieks. Un tad, kad cilvēki atgriežas apvienotajā karalistē, viņi tiek izmeklēti. Mēs uzskatām, ka apmēram 40%, jā, mēs zinām, ka apmēram 900 uh, Britu ir devušies uz Sīriju, un 40% ir atgriežies, 20% ir nogalināti kaujās, un tie, kas uh, rada lielākos draudus nacionālajai drošībai, paliek Sīrijā, bet tie, kas atgriezīsies pret, tātad viņi tiks izmeklēti, pret viņiem tiks vērsts izmeklēšanas, un uh, lielākā daļa atgriežas uh, pirmajos divos gados, un tie, kas atgriezās, uh, um, šie gadījumi tika izmeklēti, un uh, galvenokārt uh, Mm, tika secināts, ka viņi draudus nerāda, bija tādi, kas devās humanitāros nolūkos, un tie, kas tagad tur ir, eh, varbūt, ka tur rezultāts nebūs tāds pats, bet eh, katru reizi eh, katrs cilvēks tiek izmeklēts atsevišķi un izvērtēts. Un visbeidzot, par šo te prevenciju un vietējo pieeju. Es saprotu, kaut gan ir daudz klaucētāki eksperti par mani, kas par to var runāt, un es uh, Eh, gatavs esmu dalīties savās zināšanās. Eh, tātad mēs apmācām eh, vietējos darbiniekus, skolotājus, mediķus, kā jau iepriekš stāstīju. Un man ir interesanti to redzēt, jo pirms desmit gadiem policija un izlūkdienesti nepievērsās prevencijai īpaši. Viņi par to nebija nemaz satraukti. Uh, bet uh, tagad uh, viņi ir daudz vairāk iesaistīti un ir svarīga šī procesa daļa, lai uh, novērstu radikalizāciju. Un tad, tad uzlabojot šos te kontaktus starp uh, tiesības sargājošajām iestādēm un uh, mediķiem un skolotājiem, tas ir viens solis, bet mums ir uh, šāda uh, um, procedūra, ja, piemēram, skolotājs atklāja kādu neaizsargātu individu, varbūt, ka šis individs uh, um, ne, nav nemaz tāds, kas var uh, radikalizēties, bet ir sistēma, uh, kur skolotāji var ziņot, un uh, šis gadījums tad tiek izvērtēts, un iesaistās citi speciālisti, un ja ir bāžas, tad ir process un sistēma, kas uh, saved kopā pareizos cilvēkus un ir tāda kā pakete, kas ir pieejama šim te individam, lai viņu varētu izvērtēt, lai uh, novērtētu viņa dzīves apstākļus, uh, ar kādām lietām viņš saskars un kāpēc viņš varētu būt neaizsargāts. Un mēs darām visu, uh, kas ir mūsu spēkos, lai viņam palīdzētu. Es tagad iedomājos, ka būtu bijis labi jums pasniegt kaut kādus tādus konkrētus gadījumus, bet man nav tāda sagatavota. Yeah. Paldies, Patelkungs, uh, jūsu uh, uh, ieguldījums un jūsu klātbūtne uh, atbildot kolēģiem. It īpaši uzsvēršu to, ka kolēģi saņēma dokumentu, kas ir ļoti uh, labi uh, gan sastādīts, gan arī aktuāls, uh, atjaunots pirms pāris dienām. Paldies jums, ka dalījāties uh, ar pieredzi, kāda ir uh, apvienotajā karalistē. Un, protams, kā apzināmies un domājam par šo apmaiņu to mēnešu laikā, kas tagad būs mūsu rīcībā. Džavid Patāls pirmo reizi ieradās Eiropas parlamentā šajā institūcijā. Nu, bija arī īstais laiks. Paldies, paldies, ka skaidrojot situāciju. Lielas paldies un paldies par dokumentu. Un, uh, strādāsim, lai bagātinātu mūsu kopējo darbu kopā. Paldies!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 ter, da ter partito più da adrenalina. Non me ne pensate, c'était pas vous. Thank you. Mes chers collègues, euh, Darbie kolēģi, esam ļoti gandarīti, ka varam sveikt šīs sēdes laikā mūsu komiteja, kas nodarbojas ar terorismu apkarošanas jautājumu, viesi komisāru Oettingeru kungu Daži kolēģi ir izgāru, izgājuši, bet nu, burtiski pāris minūšu. Viņi atgriezīsies. Esam ļoti gandarīti, ka jūs esat šeit, mūsu vidū, komisāra kungs. Paldies, ka veltat eh, jūsu eh, vērtīgo laiku mūsu eh, darbam, it īpaši šajā intensīvajā laikā, kad tiek runāts par daudz garšu finanšu schēmu un sektoru programmu. Mēs ļoti cieši sadarbojamies ar Eiropas komisiju, ar komisāru Kinga kungu un Avramopolus kungu. Ar viņu mēs tikamies vakar un tāpat arī ar Pieru Moskovici. Ir ļoti veiksmīgi, ka uh, radāt laiku viedokļa apmaiņai komitejas darba ietvaros. Un uzreiz teikšu kolēģiem, ka komisāram ir jādodas prom 16.50. Viņam ir citi iekšējie darbi veicami. Tādēļ sāksim uzreiz ar pamatjautājumu. Pamatjautājumu komisāra kungs darba ietvarā. Tā ir cīņa pret terorismu. Un tā, kas ir arī uh, skatāma tādā kontekstā, runājot par daudzgadu finanšu schēmu. Jūs veicat ārkārtīgi lielu darbu eh, Eiropas komisijā. Un atgādināšu vēl, ka Eirobarometra dati rāda, ka 80% no Eiropas Savienības uh, pilsoņiem vēlas, lai vairāk tiktu darīts uh, terorisma apkarošanas uh, jomā. Tam ir nepieciešams finansējums un nozīmīgi līdzekļi, kam tam ir jāvelta. Tātad mēs gribētu zināt, vai jaunais daudzgada finanšu plāns un schēma attaino konkrēti šo jauno prioritāti Eiropas pilsoņu redzējumā pietiekamā apmērā un arī runāt par resursiem. Zinu, ka jūs um, uzraugat arī to, kā Eiropas resursi tiek izmantoti. Gribētu arī uzsvērt, ka būtu labi, ja jūs varētu mums uh, stāstīt par pārdomu prioritātēm, runājot par aģentūru budžetu un to pieaugumu, cīnoties pret terorismu. runājot par Eiropolu un citām aģentūrām, lai komisārkungs tās varētu pilnā apmērā cīnīties pret terorismu. Komisārkunga laiks ir ierobežots, un pēc jūsu prezentācijas mēs varētu strādāt tā, ka dod vārdu kolēģiem, sākot ar koordinatoriem, grupu koordinatoriem un līdzreferentiem, referentiem. referentiem Ja jūs varētu piekrist tādai darba kārtībai, tad nu, tādā tā kā pingponga uh, spēles uh, ietvaros, galda tenisa spēles ietvaros, proti jautājums atbildi. Tā mēs varētu strādāt. Jā, ja piekrīt, tad tieši tā varam sākt. Komisārkungs, lūdzu jums vārds. Cienītā priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi deputāti, cienītās dāmas, godātie kungi, paldies priekšsēdētājas kundze par ielūgumu. 40 lapas pušu uh, apjomā jūsu rezolūciju lasīju vakar vakarā. Man ļoti iespaidoja tas, ko jūs šajā īsajā laikā, nu praktiski nepilngada laikā, jūs kā īpašā komiteja esat uh, izstrādājuši šo dokumentu. jūsu analīze un eh, darba projekts, kā arī priekšlikumi un arī prasības, eh, kas ir izvirzīti, tas nav nekādā ziņā pretrunā ar to, ko veicam kā darbu pēdējo gadu laikā komisijā. Runājam par eh, jautājumu, kurā Eiropas līmenī Eiropas instrumenti un finansējums var radīt pievienoto vērtību. Kā Eiropas uh, līmenī var labāk pretoties un cīnīties pret terorismu briesmām, salīdzinot ar atsevišķu darbību 28 dalību valstīs vai arī dalību valstu reģionos vai arī dalību valstu vienkārši pašvaldībās, ja tas darbs tiktu veiktu tikai pašvaldībās. Tātad uh, drošība ir kļuvusi par prioritāti. Žozē Manuela Barozu uh, komisija pieņēma budžeta schēmu, kas tagad ir spēkā 2014. līdz 2020. gads. Tāds ir uh, laika ietvars. Tas bija uh, pirms septiņiem gadiem. Un pirms septiņiem gadiem nozīme un prioritāte – terorismu briesmām nebūt nebija tik tālu uh, izplatīta kā šodien. Pēdējo gadu attīstība parāda, ka mūsu pilsoņu aizsardzībai un Eiropas Savienības aizsardzībai Eiropas līmenī varam un mums jādara vairāk, lai uh, iezīmētu pievienoto vērtību kopējai Eiropas uh, darbībai. Jūs iesniedzāt rakstveida jautājumus, es esmu jau atbildējis uz tiem. Ko daram pat labam? Balstoties uz uh, spēkā esošo finanšu ietvaru. Ar Erasmus Plus programmām, ar uh, tieslietu, ar apvārksni 2020, ar mūsu dažādo aģentūru un programmu uh, palīdzību, kas ir veltīts iekšējai dro, uh, drošībai. Iekšējās drošības fondam ir izšķirīga uh, nozīme. Tā as, uzsver prevenciju, profilaksi, bet arī izmeklēšanu un uh, citus uh, krimināla izmeklēšanas uh, aspektus. Iekšējās drošības uh, fonda līdzekļi var tikt izmantoti ļoti elastīgi. Tos var izmantot operacionāliem projektiem, IT tehnoloģiju uzstādīšanai, slependiemestu informācijas apmaiņai, darbinieku skološanai, apmācībai, tīklu veidošanai un Eiropas sadarbībai. Mans mērķis arī nākamajā budžeta gadā ir pēc iespējas elastīgāku sistēmu izstrādāt, jo mēs šodien nezinām, kāds būs terorisms 2020, 2024, 2027. gadā, bet mums ir jādod iespēja ātrai reakcijai attīstot tās programmas, kādas mums ir, radot jaunus instrumentus, jaunas finansējuma formas. Mums jārēģē ātri. Mums ir nepieciešama ļoti augsta elastīguma pakāpe. Un, uh, elastīgums tiešām ir pamats šādai darbībai. Ja mēs runājam par finansējumu programmām, tad nu, pirmām kārtām tās ir krimināla izmeklēšanas iestādes, tāpat arī jārunā par nevalstisko organizāciju, pašvaldību, starptautisku organizāciju lomu un nozīmi. Nu, būtībā tie ir visi tie, kas ar augstu kompetences līmeni pelna mūsu uh, atbalstu, lai varētu viņu darbu optimizēt. Iekšējās drošības fonda resursi ir tādi, ka 750 miljonu eiro no policijai, policijas sadarbībai domātiem līdzekļiem esam bijuši spējīgi dot dalību valstīm, lai apkarotu sarežģītus noziegumus, lai apkarotu organizēto noziedzību gada darba programmā iekšējā drošība policijas sadaļā 2014-2020 ietvarā 85 miljonus varējām piešķirt. 2016. gada beigās bija dažādi projekti 400 eh, miljonu apmērā. No ārpolitikas eh, instrumentiem izmantojām tos terorisma apkarošanai, tāpat arī veicot profilaktiskus a, eh, pasākumus, apkarojot vardarbīgus ekstrēmisma formas. 2016. gadā 4 miljoni tika izmantoti a, cietuma a, personāla apmācībai apmainoties ar a, labākās prakses a, piemēriem, lai a, pēc iespējas ātri varētu atpazīt ieslodzīto radikalizācijas a, pazīmes un lai uzlabotu a, cietumā esošos apstākļus, lai novērstu radikalizāciju, lai cilvēkus a, sagatavotu tam, a, labāk sagatavotu tam, kā viņi dzīvos pēc a, atbrīvošanas no ciešanas cietumu. Apvārksnes 2020 ietvaros 75 miljonus eiro varējām piešķirt terorisma apkarošanai arī ķīmisko, bioloģisko, radioloģisko un kiedolu, kā arī uh, sprādzienu bīstamo vielu un risku un krīžu pārvaldības uh, jautājumu risināšanai. Eiropol, SEPOL, EU, Līza un Frontex viss kopā veicināšanas apjoms vienā gadā ir sasniedzis 538 miljonus eiro. Kā jau minēju, situācija kopš 2011. gada ir pilnīgi mainījusies. Tā ir sāsinājusies. Apdraudējumi ir pieauguši un ir jauni apdraudējuma veidi un formas ratuš, radušies. Jauna organizētās noziedzības veidi, kibernoziedzība. Tāpat arī jaunas un ļoti, ļoti nežēlīgas terora uzbrukuma formas, kas skar Eiropas Savienības galvaspilsētas. Visu to uh, ievērojot, ja visas programmas mēs saliekam kopā, tad redzam, ka mūsu budžeta ietveros nākamo septiņu gadu laikā būs uh, pasāvīgi izņēmuma kategorija, un arī tas ir, uh, kas jauns izdevuma kategorija drošība. 27,6 miljārdi eiro ir paredzēti. Tie ir aptuveni 4 miljārdi eiro gadā to vēlamies kā piedāvājumu izteikt parlamentam un padomēji un lūdzam jūs iesaistīties ar jūsu zināšanu un jūsu uh, sēknēm frak dažādies frakcijās. Tātad 27,6 miljārdi, aptuveni 4 miljārdi eh, gadā tiktu piešķirti un lūdzam uh, atbalstīt mūsu pozīcijas ar NAS ar padomu. Bez tām, ja mēs visur uh, lūdzam DSF pado, sarunas nospraust kā prioritāti, lai pieņemtu šo dokumentu līdz nākamā gada martam, jo agrāk, jo labāk. Jo šie 28 miljardi, tie skaitlis atbilst 4 miljardiem eiro gadā. Tad visas iestādes, Eiropola iestādes konkrētajās vietās, EULISA varēs sagatavot nākamo budžeta plānu un pieprasīt arī, ja veikt arī viņa viņu uh, prioritātes nosprāžot. Līdz ar to arī šajā jomā ir ļoti uh, nepieciešama un uh, veiksmīga šī darba norises garantēšana. Terorisma apkarošanas jomā es gribētu sakot, uh, sak, uh, teikt nākojošo. Aizsardzības uh, un uh, drošības, uh, iekšējo drošības fondu uh, veidojot šajā jomā. Uh, Fonda apjoms tiek vairāk nekā pal, uh, dubultots no miljardu uz 2,5 miljardiem. E es aģentūrām uh, Eiropols, EPOL, EMCDA mēs piedāvājam 1,1 miljardu eiro, 25% pieaugums salīdzinot ar esošo ietvaru. Un uh, programmā, kas tagad ir spēkā, migrācijas jautājumu un drošības uh, risku dēļ Eiropola uh, līdzekļi, uh, līdzekļi uh, Eiropola paredzētie līdzekļi ir būtiski palielināti. Nākamajā DFS uh, runāsim par operacionālo aspektu mūsu drošības uh, fondiem. Aizsardzība un drošība šajā klasterī mēs eh, Eiropas reģionālo un koheizijas fondu spēcinām, lai investīcijas drošības jomās tiktu veiktas tur, kur ir publiska telpa, satiksme un kritiskā infrastruktūra, piemēram, energo jomā ir īpaši jāsargā un kur to jāsargā vienkārši padziļināti un plašāk. DFS definē konkrēto finanšu uh, apmēru, un to ir grūti uh, tagad paredzēt. Taču jūs uh, varat būt droši, ka no uh, ārkārtas uh, Trojhanda fonda uh, Āfrikai un uh, e UDF cik tālu Tā pagarinājums tiks pieņemts ar darbībai pēc 2020. gada, mēs esam to piedāvājuši, kā arī jaunais kaimiņu attiecību attīstības un starptautiskās darbības EICE e, fonds un arī jaunais IPA 3 instruments dos līdzekļus terorisma apkarošanai. Terorismam ir daudz uh, sejas. Tādēļ daudzi iniciatīvu projekti ietekmēs uh, cīņu vai arī, teiksim, pat apvienos un uh, sintezēs uh, um, šo cīņu. Nu, piemēram, izdevumu kategorijā uh, aizsardzība un drošība no Eiropas uh, aizsardzības fonda 4,1 miljardi tiek izdoti. Uh, pētniecībai. 8,9 miljārdi līdzfinansējumam, kapacitātes attīstīšanai, papildinot nacionālos uh, pienesumus. Tāds ir mūsu priekšlikums. Aizsardzība Eiropas Savienībā kopumā saņēmis 13 miljārdus eiro. Tas ir mūsu priekšlikums. Nu, kopumā 2 miljardi eiro gadā. Tas ir kaut kas pilnīgi jauns Eiropas budžetam un uh, finansējumu politikai. 6,5 miljardi eiro budžeta ietveros pēc 2020. gada tiks izdoti militārās uh, operabilitātes uh, darbībai. Mēs tērēsim līdzekļus uh, infrastruktūrai, uh, ielu, dzelzceļa, autoceļu, dzelzceļa savienī, savienojumu izbūvēja. Man kolēģe Mogarīnī kundze ar komisijas atbalstu ir izstrādājusi priekšlikumu jaunai Eiropas miera programmai 10,5 miljārdi būs tās finansējums. Nākamajā D, nākamajam DFS laikam. Ar to tiek finansēta kopējās drošības un ārlietu politika militārā un aizsardzības kontekstā. Tas, ko mēs nedrīkstam finansēt no ES budžeta, tagad ar to varēs finansēt. Saskaņā ar primārajām tiesībām no Eiropas budžeta mēs varam daudz ko finansēt, bet ne visu. Un tādēļ šis ārējais fonds, kas 10,5 miljardus eiro saņems un uh, izmantos. Apvārksnes Eiropa, pētniecības programma Eiropas Savienībā. Mēs domājam, ka īpaši uh, uzmanība jāpievērš uh, civilam lietojumam, taču Ir arī sinerģijas e, efekts starp e, civilo pētniecību un inovācijām un aizsardzības e, dimensiju no otras puses. Es gribētu atsaukties arī uz mūsu kosmosa programmām. Valsts komunikācija programmas Statkom objektu novērošana, space surveillance and tracking kā arī Kopernikus programma. Tās vēlos pieminēt. Tehniskā savietojamība tiek piedāvāta un garantēta tajās jomās, kurās globālās satelīta navigācijas eh, sistēmas ENSS eh, un COPSATCOM tiks izmantotas. Modernu eh, sensoru platformu uh, uh, sistēmas tiks izmantotas jaunajām šifrēšanas uh, iekārtām attiecībā uz dokumentiem, kas ir uh, kvalificēti kā uh, šifrējami. Tāpat arī runājot par kom programmām, uh, kosmosa programmām. Šeit tiks piešķirti līdzekļi, un tas viss budžeta ietveros, ko esam piedāvājuši, varēs tikt finansēti. Julians Kings ir vadošais un atbildīgais par šiem jautājumiem, un pieminēšu tikai tās drošības jomas, kuras kopējā paziņojumā par kiberdrošību ir minēti. Programmas ietveros digitālā Eiropa, ko budžeta ietveros esam paredzējuši pirmajā sadaļā, 2 miljardi eiro tiks piešķirti kapacitātes paplašanāšanai. Ar to varēsim nodrošināt to, ka ES tehniskā un rūpnieciskā ziņā ir uh, spējusi attīstīties drošība un mūsu kopējā digitālā uh, komponenta un rūpniecība uh, ir nozīmīgas. 3 miljārdus eiro nākamajā DFS mēs piedāvājam kopējai ārlietu un drošības politikai. Uh, Tas ir pieaugums salīdzināt ar esošo DFS par 45%. Eiropas budžets ārējo drobežu un migrācijas, kā arī patvērumu meklēšanas sektoram salīdzinot ar tagad esošo DFS būs būtiski palielināts. Frontex ārējās robežas migrācijas patvērumu meklēšana šajā ietverē 13 miljārdu eirā un gribam to palielināt a, līdz līmenim a, 35 miljārdi eiro. Tātad daudz vairāk līdzekļu. Šīs programmas tiek a, spēcināts, jaunas programmas ieviests un starp visām šīm programmām. A, ir e, iespējama elastīga pieeja. Mēs varēsim ātrāk reaģēt uz e, e, izaicinājumiem. Grozījumi, ko parlaments un padomi iesniegs, veidos arī juridisko bāzi, lai varētu ātri reaģēt. Ja jūs pieņemsiet jūsu ziņojumu novembrī, tad Tiešām būtu labi, ja komisijas pārstāv ļoti labprāt arī eh, es pats un Julians Kings, kā arī Avara Mopolus kungs, diskutēs ar jums eh, par ietekmi uz eh, DFS. Būtu liederīgi arī ar referentiem šajiem jautājumiem Tomā Duprē, Olprecht un Levandovskijai būs šie kolēģi, kā arī kolēģiem budžeta uh, komitejā Holmājers kundzi un Artuī kungu. Mums vajadzētu diskutēt, lai uh, tiešām saulēcīgi novembrī tiktu pieņemts uh, līgums, lai sarunas uh, varētu tikt uh, un rezultāti varētu tik izmantoti sarunās starp padomi un. Uh, Nu, praktiski laiks atlējums ir ļoti labs. Nu, tā kā, teiksim, viss uh, ietvars uh, ir tiek izveidots līdz novembrim, un jūsu priekšlikums un rezolūcija un jūsu konkrētās prasības tieši saulēcīgi tiks izteikts, lai to varētu iestrādāt nākamos septiņu gadu plānā, kā jau teicu, ar atbilstošu elastīguma pakāpi. Paldies! Liels paldies! Paldies par šo prezentāciju! Paldies! Arī e, Par to mēs tiešām jūs ļoti gribējām redzēt, burtiski pēc tam, kad ziņojums tika iesniegts un pirms darba pie grozījumiem, tāpēc, ka mēs nevēlamies, lai pēc tam mums teiktu, ka jūs esat ieradušies pēc sarunām. Un līdz ar to tātad šis saturs mums ir ārkārtīgi svarīgs šajā politikā, protams, arī ņemot vērā to, ka jūs eh, esat izlasījis ziņojumu un ka tas tiek izvērtēts par esošo situāciju un ka jūs varētu arī sagaidīt eh, no uh, īpašās komisijas komentārus, arī kas būtu dzirdējuši šos, šīs filmas no šīs īpašās komitejas. Un tātad šeit ir daži svarīgi jautājumi arī saistībā ar budžetu. Uh, un kas ir saistīti ar būtiskiem elementiem, instrumentiem, un tīpaši runājot nu, protams, eh, franciski ir izteiciens, ka tas nekrīt eh, kurlā ausī, bet šeit attiecībā uz jautājumu nepieciešama elastība, lai saulēcīgi varētu piemēroties, lai varētu gatavoties tam, kas pēc tam pēc dažiem gadiem var būs uh, ies ātrā ritmā un kam būs jāstājas pretī. Tā kā liels paldies par jūsu prezentāciju, par komentāru. Lielas paldies, ka jūs sniedzāt arī šos skaitļus. Uh, un ka uh, šīs dienas diskusijā ierāda, uh, tā, parādīts, kāda ir situācija un arī attiecībā uz termiņiem, uh, ka tas ir labs brīdis, ka tiešām mēs pievēršamies tam labā brīdī. Uh, tālāk dodu vārdu Žerāde Prē pēc tam Monika Makovai, pēc tam Monika Makovai, tad Katarīna. Un tātad, godātie kolēģi, gribētu jūs lūgt izteikties īsi un kodolīgi, tā lai komisāra kungs varētu atbildēt. Tātad, Žandeprē, lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze, komisāra kungs. Paldies, ka jūs ieradāties mūsu komitejā ir liels prieks jūs uzklausīt šodien, tāpēc, ka jūs ļoti skaidri izklāstījāt situāciju un arī ļoti labi paudāt savus argumentus. Ka jūs runājat par tiem līdzekļiem, kas ir pieejami cīņā pret terorismu un arī vispārīgos vilcienos par drošības jautājumiem. Es vienkārši gribētu teikt, iekšējā drošība – Tā ir loģika, kas liekas, ka ir nedaudz atšķirīga, ja mēs runājam par ārējo drošību, un jūs šeit prezentējat elementus, kas izriet zināmā mērā no ārējās drošības un arī no citiem tātad jautājumiem, kas ir saistīti ar iekšējo drošību, un nevienmēr abi šie aspekti ir identificējami ka tie izriet no vienas tās pašas politikas. Pēc visa teiktā, es domāju, ka komisija vispārējos vilcienos nākotnē uh, ļoti ievērojami ņem vērā līdzekļu mobilizāciju, lai varētu nodrošināt drošību Eiropas Savienībā. Bet pēc visa teiktā varētu teikt nevienmēr tas tā ir. Un es gribētu minēt piemēru, es uzklausīju uh, komisāri vakar Katrīna Debalkas vakar atklāti sūdzējās sakot, ka budžets uz 19. gadu, kas ir ierosināts no komisijas puses Eiropolam, ka tas neļauj efektīvi risināt jautājumus un izpildīt šos uzdevumus misijas, misiju, kas ir paredzēta ņemot vērā eh, šajā jaunajā normā, ko mēs esam izmantojuši, un tāpēc es gribētu teikt, ka šeit ar budžeta komisāru, šeit ir diskusija uh, arī, piemēram, līvēstu grozījums, lai pastiprinātu šos līdzekļus, un mēs atvērti varam teikt, ka attiecībā uz analīzes kapacitāti, kas ir nepieciešama attiecībā uz jaunajiem uzdevumiem, kas ir jāizpilda, viņai nav līdzekļu, lai to varētu izpildīt. Komisija varbūt ir nedaudz ierobežojoša šajā jautājumā, un es domāju, ka ir varbūt zināmi privileģētie cīņā pret terorismu. Tas izriet no jautājuma ir dažādās aģentūras, kas darbojas eh, cīņā pret terorismu. Eiropols Frontex arī viena daļa, jo šīs darbības ir, lai nodrošinātu robežas, un EU LISA, kas ir saistīta ar nepieciešamajām infrastruktūram, lai pārvaldītu informātiku visiem šiem jautājumiem. Tad ir CEPOL, lai apmācītu, mm, lai būtu kvalificēti darbinieki un tam līdzīgi. Tāpēc es domāju, ka prioritāru nozīmē vajadzētu piešķirt šim dosijai. Uh, jo finanšu jautājumā varētu nodrošināt darbu finansējumu, tad Eiropas Savienības budžets ir no kura tas varēs izdarīt, runājot par citām programmām, kad mēs runājam par iekšēju drošību, tad arī atbalstu no nacionālām programmām, nacionālā budžeta izmantošana, bet šeit ir sektors, par kur ir ekskluzīva atbildība, tāpēc es domāju arī runājot par šo jautājumu, es šeit gribētu paust pāris komentārus. Uh, Uh, tas varbūt ir nedaudz ārpus teiktā. Nevien nu, tikai budžeta aspekti ir tie pasākumi, kas varbūt ir paši efektīvākie. Uh, ir tādi, kas neko neizmaksā. Uh, mums saka, dalība valstis sistemātiski komunicējas ar Eiropalu, sniedz informāciju par tām personām, kas ir saistīti ar terorismu darbību vai kas rada potenciālu apdraudējumu. Šeit ievērojams darbs tiek paveikts, un tam nemaz nav pārāk lielas izmaksas. Uh, bet tālāk, vēlāk ir nepieciešams, lai Eiropols veiktu šo analīzi. Un es gribētu šeit uzsvērt vienu elementu attiecībā uz to, ko teica Žils Kerkova kungs šorīt no rīta par cīņu pret radikalizāciju. Tas, kas tika norādīts par Eiropas Savienību un Savienības budžetu, ir daudz uh, naudas, bet nevienmēr tas tiek koordinēts attiecībā uz konkrētiem mērķiem, kā Molenbekas komuna, piemēram. Uh, Um, um, Molenbēka uh, varētu būt kā tāda vitrīna darbam, ko atbalsta Eiropas Savienība, tā lai šeit vairs nebūtu iespēja radikalizēt personas. Un tā tad ir ļoti daudzas programmas, kas var būt īstenotas. Tā tad programma Erasmus, arī sociālais fonds, bez tam ir arī uh, iekšējas drošības uh, fonds un tam līdzīgi. Ir ļoti daudz elementi, kas var tikt izmantoti lai varētu palīdzēt noregulēt problēmu saistībā ar uh, cilvēku radikalizāciju, jo daudzējādā ziņā viņi ir diskriminācijas objekts. Varētu teikt, ka komisijā šobrīd nav īpašas grupas, kas koordinētu iespējamās darbības uh, kur varētu izmantot dažādiem budžetiem, tā lai varētu būt tāds koncentrēts rezultāts. Uh, un nebūtu paredzams, ka rīt mēs radām kaut kādu darbu grupu komisijā, kas atkal uh, organizē tos, kas ir atbildīgi par dažādām programmām un finanšu līdzekļiem no dažādām grupām, tātad, kas ar mēķiem veselā virknē uh, pilsētu, jo tas skar uh, pilsētu vidi lielā mērā, tāpēc, lai varētu pievērst uzmanību šādām programmām, lai varētu īstenot tādā koncentrētā veidā. Uh, un es gribētu uzklausīt jūsu viedokli par šo jautājumu. Pirmām kārtām prioritāte attiecībā uz instrumentiem ka mēs esam vienīgie, kas finansējam, un otrkārt, attiecībā uz labāko koncentrāciju, attiecībā uz dažādu finanšu instrumentu izmantošanu, kas ir Eiropas Savienībā, lai precīzi varētu panākt mērķus cīņā pret terorismu. Paldies! Fietā! Gudātais deputāta kungs. Uh... Deprenkungs, es esmu ļoti labprāt gatavs sarunu laikā par budžeta projektu 2019. gadam runāt par to, kas ir nepieciešams un cik tā līdzekļi ir vajadzīgi Eiropolam. DG Home proti e, budžeta, o, o, personāla resursu o, un citi ģenerāli direktorāti tos var iesaistīt. Un Holamajers kundze man arī teica pagājušajā nedēļas nogalē, ka Eiropola uh, nav piešķirti pietiekami līdzekļi, tad esmu gatavs sarunu laikā vēl to mainīt un atbalstīt. Un es ceru, ka padome Eiropola papildus līdzekļus akceptēs. Es ļoti labprāt atgriezīšos pie šī jautājuma un lūkšu jūs varbūt nu, pavisam īsi atrakstīt, kurā pozīcijā pamaz ir piedāvāts. Lūkšu mūsu dienestus to izskatīt, un pirms mēs sākam samierināšanās sarunas, nu vēl pirms oktobra, tad sniegšu rakstveida novērtējumu kuros atbalstu jūsu priekšlikumu, vai arī, nu, lai arī kāda būtu tie iemesli, pārstāv citi līdzekļi. Un tāds būtu budžeta konsultācijas, un līdz to sākumam sagatavosim mūsu pozīciju. Otrakārt, jūs pilnīgi a, pamatoti norādījāt uz dažiem pasākumiem a, terorismu un noziedzības apkarošanas kontekstā. Tam ir nepieciešama līdzekļi, apmācība, citās vietās sadarbība, satīklojums, apmaiņa datiem un sadarbība. Mēs esam daudz uh, pavirsījušies uz priekšu, uh, salīdzinot ar situāciju pirms desmit gadiem, vēl neesam nonākuši tur, kur vēlamies, jo noziegumiem nav ne nacionālo, ne valodas robežu. Es esmu no Vācijas, ir jau sarežģīti mūsu valstī 16 dažādās federālo zemju uh, policijas un uh, arī uh, slapen uh, dienestu un arī federālo uh, policijas uh, dienestu iestādes savienot. Un jūs skaistajā valstī, Bēļģijā, nu, nedomāju, ka situācija ir atšķirība. Nu, žēl, ka Bēļģija zaudēja vakar futbolā. Vienalga jums ir lieliska komanda. Priekšstādātājs saka, nu uzmanīgi, ir arī labākā komanda uzvarējusi. Priekšstādātājs, kundze saka, Tingar kungs, es eh, par to runāšu atsevišķi. Nu tā tad. Ja eh, katrā gadījumā mēs visu darīsim šajā jomā, lai sadarbība būtu optimāla un pieeja visiem datiem, kas ir visā ES un arī Šveicē, Rietumbalkonos, arī nākotnē apvienotajā karalistē uh, optimizēta. Esmu gatavs, ja šajā jomā ir nepieciešama sadarbība, apmācība vai arī uh, kopēju standartu izstrādāšana programmatūrai, tad tas uh, arī Eiropas līmenī jāfinansē. Nākamais jautājums par darba grupu Task Force agrāk strādāju, un man atbildības joma bija digitālajie jautājumi un uh, divi ģenerāli direktori ģenerāla direkcijas DG uh, Connect un DG uh, tagad personāla resursi, kur mēs uh, runājam par iekšējo drošību komisijas ēkās, kā arī sadarbību par DG Home. Es varu teikt, ka mūsu iestādes lieliski sadarbojas. To nesauc par darba grupu, bet es varu teikt, ka tās ir pastāvīgas tikšanās reizes. Visi lietpratēji, pār, kas pārstāv divas, trīs, četras ģenerāla direkcijas, garantē optimālu sadarbību strādājošo interesēs, to interesēs, kas strādā Eiropas Savienības institūcijās. Un darba grupu formāli izveidot, jā, var tai pievērsties. Uh, Ja tā tiks prasīta novembrī jūsu rezolūcijā, tad nenoraidīsim to uzreiz, bet kvalificēti izskatīsim. Merci beaucoup, monsieur le commissaire. Paldies, komisāra kungs. Es tagad dodu vārdu tajā kārtībā. Tagad Monika Makovai. Es gribētu lūgt, godātie kolēģi, varbūt jūs vairāk izteikties un koncentrētos uz jautājumiem. Ja nē, tad visi kolēģi negūs iespēju izteikties. Un komisārs nevarēs atbildēt jautājumu. Liels paldies! Es esmu viena no referentēm, koordinatoriem eh, komitejā. Un mans jautājums ir šāds. Tas būs diezgan ierobežots laikā, jo deprēkungs jau faktiski uzdeva manas jautājumus, turklāt pauda daudzus argumentus. Arī es gribētu jums ļoti pateikties par ļoti, jūsu ļoti skaidro aprakstu par to, kas notiek, un arī par skaidriem skaitļiem un par vajadzībām un par prioritātēm komisijai, lai varētu labāk cīnīties pret terorismu. Par Eiropola. Es pati tikos vairāk kārt ar viņiem arī šodien, un problēma ir tāda, ka budžets ir problemātisks 19. gadu. Tagad tiek paredzēts, arī ieskaitot no komisijas puses, samazinājums par 21 miljonu eiro un 38 pastāvīgu aģentu pastaņiem uz 19. gadu. Valde un dalība valstu pārstāvja un komisija apstiprina 1,43 miljonus. 143 miljonus, tāpēc, ka viņu loma pieaug cīņā pret terorismu. Arī viņi risinās šos jautājumus ar šīm vietām Itālijā un Grieķijā, kur tiek izņemti bēgļi cīņā pret uh, smago noziedzību, arī pārobežu noziedzību un tam līdzīgi. Un tātad šeit uh, tas tiek prasīts no Eiropola. Tātad Es redzu, ka jūs esat šajā pusē, ka jūs varētu palīdzēt palielināt budžetu uz 19 gadu līdz 143 miljoniem. Tagad ir mazāk. Tagad ir apmēram 120 miljoni. Lielas paldies! Thank you, Monsieur le Commissaire. Paldies. Lūdzu, komisārkungs, deputāts Konze, Priekšsādātājs kundze, es gribētu piedāvāt uh, tikties septembrī uz stundu uh, deputāti, kas ieinteresēti Eiropolā no jūsu uh, rindām, arī varbūt budžeta komitejas referents par aģentūrām, plus labprāt arī Eiropola direktors varētu piedalīties un mans atbildīgais komisā, komisijas kolēģis un arī es pats, lai mēs. Uh, pārbaudītu, kā mēs varētu izmainīt komisijas priekšlikumu jau pirms uh, samierināšanās to ievadīt un pirms uh, apspriest to ar uh, Austrijas prezidentūras pārstāvjiem. Es domāju, ka, ja ir loģiski argumenti, tad uh, par Eiropolu nevar, nevajadzētu būt strīdiem. Mums tur ir uh, jāatrod precīzi tās vietas un tās summas, kas ir vajadzīgas, uh, Un, ja jūs piekritīsiet, es labprāt uh, jums um, sanāksmi nedēļas laikā um, Briselē piedāvātu organizēt šo tikšanos. Jūs izlēmsiet, kurš būs no parlamentu, un es norganizēšu to, ka no komisijas, no dažādām ģenerāla direkcijām būtu cilvēki klāt no budžeta un uh, DG Home uh, ģenerāldirekcijas, un uh, tad mēs varētu tā saprātīgi strādāt pie šī jautājuma. Paldies, komisāra kungs! Jums ir vēl viens jautājums? Ļoti īsi. Es gribu pateikties komisāru kungam un gribēju tikai minēt uh, informācijai, ka es un Deprē kungs un citi esam iesnieguši grozījumu um, Libē par Eiropolu budžeta atzinumu un arī budžeta kontrols komitejā un arī budžeta komitejā. Tātad mēs iesniedzām šos grozījumus. Problēma ir tāda, ka uh, dalībvalstis un eh, komisija neatbalsta. Tas bija šonadēļ. Jā, paldies! Oui. Euh, ma chère collègue, c'est pas. Godātie kolēģi, tās jau ir paralēli. Eh, komisāra priekšlikums ir lieliska iniciatīva Un uh, komanda varēs kontaktēties jau sākot ar jūliju, lai organizētu sanāksmi septembrī, un tad jūs varēsiet redzēt, tad jums būs munīcija, lai varētu leģitimizēt šo palielinājumu budžetam Eiropolam. Uh, Monika Kalmejeras kundzei tagad vārds. Viņa ir viena no līdziņotājiem, ne tāpēc, ka viņa vāciena, bet tāpēc, ka viņa ir viena no līdziņotājām. Nedaudz vairāk laika būs viņai. Priekšsādātājs kundz, komisāra kungs, sirsnīgs paldies! Žerārda Deprē jautājums neatkārtošu, un arī Makavais kundzes jautājums neatkārtošu, bet vispirms gribētu pateikties par to, ka mums bija iespēja uh, organizēt šo tikšanās reizi, jo uh, Eh, Eiropols eh, ir problemātisks jau vairākus gadus, eiro jūs ne tādās pašos apmēros, bet arī tomēr bešķiņ iepaliek. Jā, jo eh, terorisma jau no izaicinājuma kontekstā starptautiskā noziedzība um, ir mainījusi situāciju, un tāpēc šīs institūcijas ir daudz pieprasītākas. Tātad vispirms liels paldies. Otrakārt. Uh, Mēs šo tikšanos ļoti rūpīgi sagatavosim. Gaiera kungs, kas ar mani kopā ir atbildīgs par aģentūrām, un es kā ēnu referente, kas ir atbildīga par budžetu, un Žerārs arī ir budžetā, mēs tad visi tur atkal satiekamies. Mēs tad uh, labprāt apspriest ļoti konkrētas lietas. Šobrīd eh, galvenokārt tiek pievēršanās, eh, notiek pievēršanās Frontex aģentūrai tieši nelegālās eh, migrācijas kontekstā. Es to saprotu, tas ir arī nepieciešams. Ārējo robežu drošība ir jāsasniedz, tas ir svarīgi. Un tur ir arī paredzēts lietas pātrināt, bet mums tas viss vēl nav tā īsti saprotams. Uh, Un tāpēc mēs gribētu tādu saprotamu dokumentu panākt par to, kādi, kāda būs ietekme padomas lēmumiem uz budžetu, jo es redzu, ka valdība vadītāji grib Frontex finansējumu palielināt, bet padoma to samazina. Tātad valdība vadītāji grib paplašināt humanitāro uh, Uh, palīdzību un uh, padomu grib to samazināt. Es īsti nesaprotu, kā tas var būt. Jā, mums ir savas prioritātes, uh, bet tad mums nevajadzētu daudz strīdēties ne par ārējo robežu aizsardzību, ne par humanitāro palīdzību. Un man ir vēl viens lūgums. Gan no Eiropola, gan no Frontex mēs sagaidām, lai tās koordinēti sadarbotos šo tā saukto hotspotu gadījumā. Turklāt Eiropol un Frontex eh, mēs tagad eh, noslēdzam eh, vienu vienošanās pēc citas ar valstīm ārpus Eiropas Savienības. Tam taču ir vajadzīgs personāls, lai to visu vispār varētu izdarīt, jo nav nekādas jēgas, ja ar Tunisiju mums ir lieliska um, vienošanās, bet personāla trūkuma dēļ, tad nav neviens, kas to īsteno. Tā tas nekad nedarbosies. Uh, Tātad mēs, komisāra kungs, arī ar ļoti konkrētiem punktiem um, nāksim. Tie ir jautājumi, kuros jau ir pieņemti lēmumi un tagad ir jāīsteno. Un gan dalībvalsts, gan parlaments gaida, ka tas tiks īstenots un gribēja to arī panākt. Un tam mums vajadzētu arī jūsu atbalstu. Pateicos arī par to, ka apvārsnes Eiropa kontekstā par to varbūt arī vēl vajadzētu parunāt, jo mēs konstatējam, ka apvārsnes Eiropa programma nav uh, salāgojama ar drošības prasībām, kādas Eiropolam ir attīstības programmā. Piemēram, ja Eiropolu. Um, piemēram, par lielo datu analīzi vai programmatūras uzlabojumu, pie tā strādā, tad tas nesaskaņojas ar uh, apvāršņu programmām. Tas, protams, ir uh, muļķīgi, jo mēs taču uh, Eh, arī vēlamies savu kapacitāti virzīt uz priekšu drošības pētniecībā. Tas viss ir jāsalāgo un jāsaskaņo, tāpēc man ir lūkums to vēl tā eh, dificē, diferencēti izskatīt. Visā citādi gribu pievienoties Žerārde preteiktajam, neiedziļinoties visās detaļās, jo es domāju, ka tad septembrī mēs varēsim to visu kārtīgi sagatavot pēc būtības un apspriest. Paldies, Monika. Komisāra kungs, jūs gribat atbildēt? Jā, labprāt. Priekšādātais kundze Holmājers kundze, pirmkārt, Frontex. Mēs šobrīd gatavojamies Žana Kloda Junkera um, runāja par uh, Eiropas Savienības stāvēvakli, un mēs gatavojam daļu par Frontexu. Berlamona ēkā um, notiek tikšanās uh, starp manu kabinetu, Frans Timermans kabinetu un budžetu un homu ģenerāla direktoru pārstāvjiem par uh, Frontex. Uh, un tur mēs ļoti būt, pēc būtības strādājam. Februārī, kad gatavojām budžeta ietvaru, es teicu, mēs teicām, ka vismaz 8000 cilvēku, un pēc tam teica 10 tūkstoši, ka būs vajadzīgi DFS ietvaros Un tad tika teikts, ka jau tagad eh, desmit tūkstoši jābūt, nu, tur uh, um, es jūs atbalstu, bet ir arī jāmaksā, tas ir uh, tātad apmaksas jautājums, viens miljards eiro šie desmit tūkstoši algās vien, papildus uh, vēl uh, aprīkojums un apmācība, un tas ir darba tirgus jautājums. Tagad Frontex ir Varšavā, un diemžēl pēc algas formulas Nē, nē, nē, darbinieku noteikumi. Nē, nē, bet jūs tos apstiprinājāt. Tātad eh, darbinieku noteikumi, kas tika pieņemti 2013. gadā, eh, nosaka, ka netiek maksāts 100% no algas, bet mazāk. Un tad nav nemaz tik vienkārši šos cilvēkus atrast, kas tur strādātu. Mums ir eh, jāpārbauda. Uh, cik eh, norīkojumi, cik eh, pastāvīgās eh, štata vietas mēs gribam un norīkojumus pusgadu. Tas taču ir muļķīgi. Viņi tikko ierodas, iemācās šos robežu jautājumus. Bulgārijas, Grieķijas, Maltas kolēģis iepazīst un tad viņi dodas atpakaļ. Tātad te būtu jābūt diviem gadiem un vairāk, ja mēs gribam, lai tas viss saprātīgi darbojas. Uh, vai arī kvalificētus robežsargus no uh, Beļģijas, uh, Vācijas. Uh, uz trim, četriem gadiem šos cilvēkus dabūtu aizbraukt uz Bulgāriju, saka komisārs. Tur, te, tur jābūt tādiem pievilcīgiem piedāvājumiem, lai darba tirgu piesaistītu šos cilvēkus, bet, kā jau es teicu, Žanklauda Junkera runā būs sadaļa par šiem jautājumiem, un tur būs tādi visaptvaroši izteikumi par to. Uh, kas savukārt attiecībā uz 2019. gada budžetu izpaudīsies kā būs tā jā, tiem jāspaužās kā budžeta grozījumiem, jo mēs vēlamies paredzēt iespējas jau nākamgad pēc iespējas vairāk cilvēku pieņemt. Līdz 2020. gadam ir paredzēts 10 tūkstoši, bet mēs nevaram palikt pie 1400. Pēc iespējas vairāk, pēc iespējas pamatīgāk tādam ir jābūt mūsu kopīgiem mērķim. Un jums ir pilnīgi taisnība ja šie te centri Sahela vai Magreb eh, teritorijās būs, tad pirmkārt mums būs vajadzīgs atšķirīgs mandāts tiem ierēdņiem, kas pie tā strādās uz vietas, eh, proti par eh, patvērumu um, pamatojumu pārbaudi, un arī Frontex atšķirīgs mandāts vajadzīgs. Ja viņiem būs šī funkcija, tad viņiem jau būs arī atšķirīgs mandāts vajadzīgs, un tāpēc jau septembrī komisijai ir jāiesniedz eh, likumdošanas priekšlikums parlamentām un padomēji eh, par šo funkciju maiņu, mandātu maiņu, un tad jums tas būs jāizskata. Un ja padomē būs pieprasījumi eh, finansējumu samazināt, tad mums pret to ir jācīnās, jo tā ir tā parastā norise korepērā un uh, 28 finanšu ministri, viņiem ir vienkārši mērķis 160 miljārdus uh, budžetu samazināt par 2-3 miljārdiem. Ne kohēzijas izdevumu, ne lauksaimniecības izdevumu sadaļā, bet 1A un 3 un 4 izdevumu kategorijā. Tas taču ir muļķības. Un tad uh, šajās te skaļajās runās tiek teikts vairāk pētniecībai, jā, vairāk jāīsno pētniecība. Uh, Un tad, eh, tad kad sāk ķerties pie darba, tad eh, um, vēstniecības um, vienkārši strādā pie, pie līdzekļu samazināšanas. Mums ir jāpasaka padomēji sarunās rokas nos no apvāršņa 2020 un eh, rokas nos no Frontex, jo nevar tur uh, ietaupīt uh, simts štata vietas, ja vēlamies uh, pieņemt jaunus darbiniekus uh, lielā skaitā, desmit tūkstošus. Un, uh, Mūsu priekšlikums uh, par uh, apārsni Eiropa arī tiks uh, skatīts, um, un ja jūs uzrādīsiet, ko mēs darām nepareizi, tad mēs esam gatavi to labot. Paldies, komisār kungs. Tagad mums ir palikuši četri runātāji. Došu viņiem vārdu, katram uz vienu minūti. Viņi viens pēc otra izteiksies, un pēc tam jūs varēsiet atbildēt uz visiem jautājumiem kopā, bet tas ir ļoti svarīgi tiešām, ka varam dzirdēt jūsu skaidrojumus. Katrīna Kiničī, kura ir ēnu referente no sociāldemokrāta grupas, lūdzu. Prezidente, grazie komisārio par la sua prezenza qui. Paldies, priekšsādātājs kundze, paldies, komisāra kungs, par to, ka jūs esat ieradies šodien un arī par visiem precizējumiem, kurus jūs mums sniedzāt Es gribētu paust vispārīgu rakstura komentāru, ja drīkstu. Šobrīd, raugoties uz budžeta summām un nodrošinot, ka tas tiešām varētu atbilst tām gaidām, kas mums ir attiecībā uz dažādām kategorijām, es gribētu zināt, vai jūs domājat, ka tas, kas mums ir šobrīd, vai tas tiek uzskatīts par pietiekamu, vai arī mēs varētu labāk mērķēt uh, Eh, resursus, ir tīpaši cīņā pret radikalizāciju. Šorīt no rīta mēs dzirdējām par projektu, kas tiek finansēts no Eiropas Savienības budžeta, lai cīnītos pret radikalizāciju cietumos dažādās valstīs. Ir īpaši, lai nodrošinātu to, ka mēs varam deradikalizēt cilvēkus, lai viņi varētu atgriezties normālā dzīvē, bet, protams, uh, ka tas viss ir ļoti sarežģīti, ir vesela virkne ar faktoriem, kas ir iesaistīti šajā procesā, un mums ir nepieciešams, lai būtu apmācība, un papildus tam arī cilvēkiem būs jāatbalsta šie cilvēki, kad viņi iznāks no cietumiem. Es gribētu zināt, vai šodien jūs uzskatāt, ka tas finansējums, kas paredzēts šādiem projektiem, ir adekvāts finansējums, vai arī mums tā vietā vajadzētu mētiecīgi veidot finansējumu attiecībā uz šādu projektu un darīt to labāk. Paldies, priekšsēdēs kundze! Tas ir ies. Paldies, Etingar kungs, kas esat ieradies, un paldies par jūsu apņēmību. Mēs jūs uzskatām, ka šīs komitejas sabiedroto, un to arī paudāt savas runas sākumā. Pavisam īsi. Uh, Tad, kad mēs raugāmies uz šīs komitejas prioritātēm, pirmā prioritāte, ko jūs minējāt, ir informācijas apmaiņa, un mēs piekrītam, un jūs teicāt, ka šeit ir runa par politisko gribu, ir jāgrib to darīt, bet te ir runa arī par, par uh, instrumentiem, un uh, tad, kad mēs uh, par to runājam, tad uh, šeit ziņā projektā arī ir minēta apmaiņa ar biometriskajiem datiem, kas ir dažādās uh, um, datubāzēs un ne tikai programmatūrai, bet arī instrumentiem ir uh, jābūt uh, vajadzīgajiem, uh, šai tehnikai jābūt uh, piemērotai, lai varētu automātiski apmainīties ar datiem starp uh, um, datubāzēm. Un otrkārt, jūs uh, atsaucāties arī uz kibernoziedzību, kā vienu no galvenajiem jaunajiem draudiem, kas izriet no terorisma. Jūs neminējāt uh, nekādu īpašu um, apmē, summu budžetā, bet Eiropas kiberbrigāda, lai apkopotu zināšanas, kas ir visās 28 dalībvalstīs, visi koncentrējas uz šo te kibernoziedzību, bet mums vajadzētu šīs zināšanas apkopot, un tas daudz nemaksā, bet vajadzētu apkopot šādu informāciju un veidot šo kibernoziedzības brigādi, kas būtu daudz efektīvāk. Vai tā varētu būt arī viena no jūsu prioritātēm? Paldies! Paldies, Ivo! Fernando Lopes Agelārs, viena minūte. Paldies, komisāro Tenkera kungs! ir iemesli, un daudzi no mums esam patiesi pārliecināti par to, ka ir nepieciešamība palielināt eh, budžetu drošībai. Un tas ir paradoks, ka pēc visa teiktā mēs arī sagaidām metodoloģijas izmaiņas, lai varētu nodrošināt to, ka izdevuma palielināšana drošībai un aizsardzībai, un it īpaši runājot par cīņu pret organizēto noziedzību, pret pārobežu smago noziedzību un galvenokārt par terorismu, ka būs atbilstoša uh, jau agrīna e, šī līdzekļu piešķiršana budžetā no Eiropas Savienības puses un arī runājot par aģentūrām, bet arī, kad mēs runājam par saistībām no dalību valstu puses, lai atbilstoši piešķirtu šo palielinājumu, kas ir paredzēts budžetā drošībai cīņai pret pārobežu smago nosiedzību un terorismu. Tad kāds ir plāns komisijai, lai varētu nodrošināt to, uh, ka būs izmaiņas metodoloģijā, lai varētu nodrošināt to, eh, kā eh, šī iekļaušana budžetē patiešām izpilda tos mērķus, attiecībā uz kuriem tas ir domāts, jo pretējā gadījumā ir liela iespēja, ka mēs atkal varēsim redzēt tādu situāciju, kas nebūs jau pirmo reizi, ka būs ārkārtīgi liela daudzveidība attiecībā uz īstenošanu un faktisko piešķīrumu. tiem piešķirumiem, kas iekļauti budžetā, nevis lai nodrošinātu mērķus, uh, tos mērķus, kuriem šie līdzekļi paredzēti, lai to varētu izpildīt. Paldies! Paldies! Un noslēgumā runātājs saraksta Anna Gomeš, uh, kundzei vārds, kas koordinē uh, komitejas darbu no SND grupas. Arī viena minūte. Lielas paldies! Man ir jautājums. Mm Es varu tikai atbalstīt to, ko jau teica vairāki kolēģi, kas atzīmēja, cik svarīga ir sociāla aploksne programmām ar uh, uzmanību, kas pievērsta radikalizācijas prevenciju. Prezidents Makrons, kas teica, ja es dzīvotu faktiski, es sekotu tam ceļam, ka cilvēki tātad ne jauniem migrantiem, bet bērni, kas ir migrantu bērni pirmām kārtām. Uh, kas ir dzimuši Eiropas Savienībā. Un es gribētu jums pajautāt, ir īpaši, komisāra kungs, varbūt doties uz manu valstis Portugāli, eh, kur bija ļoti liela stingrības programma, un kad šī stingrības programma ir atspoguļota arī it īpaši kapacitāte samazināšanā darbiniekiem, kas ir drošības spēkos ieskaitot, piemēram, arī kriminālu policiju šodien šeit augsta ranga darbinietis, kas teica, ka Portugāles krimināla policija, kas ir viskompetentākā un spējīgākā uh, iestāde cīņā pret uh, terorismu, lai arī sadarbotos ar citiem, ka uh, samazināts uh, par sešiem cilvēkiem šeit darbinieku skaits. Un tas, ko es gribētu jums pajautāt, uh, Mēs esam noteikuši, ka viens finansēšanas avots terorismam, un tas ir tas elements, kas ir jāpasvītro ziņojumā, jāpastiprina, un mēs ar līdz referendam runāsim par to. Tas ir jautājums par terorisma finansēšanu. Mēs dzirdējām, ka PVN krāpniecība, karuseļu krāpniecība, 50 miljardu gadā šāda summa ka tas faktiski aizpilda organizētas noziedzības kabatas, ieskaitot arī Alkaida un Dāļu teroristus. Kā dalība valstis var pieļaut, lai šī nauda tieši nokļūtu eh, teroristu un noziedznieku rokās, rokās jo faktiski eh, tas jau nav jautājums no komisijas tūlītais darbības dalība valstīs. Tā, lai mēs neturpinātu tālāk vēl uh, finansēt terorismu, uh, jo, ja mēs finansējam, piemēram, caur kontrabandas darbībām teroristu, jo vairāk mēs neļaujam uh, drošus veidus, lai migranti un bēgļi ierastos Eiropā, jo vairāk mēs redzam kontrabandas iesaistās savā darbībā noziedzīga un tie tie paši kontrabandisti, kas faktiski uh, darbojas kopā ar teroristu grupām. Liels paldies, dārgie kolēģi, par jūsu jautājumiem, par uh, komentāriem. Tagad dodu vārdu komisāra kungam un gribu pateikties jums par to, ka jūs veltī, veltat arī papildus laiku mums. Es domāju, ka mums uh, vajadzētu jūs ar jūsu darbu un uh, jūsu uh, rezolūciju un uh, man, ar manu darbu vajadzētu darīt visu, ko mēs varam Eiropas līmenī izdarīt. Bet uh, mums ir jāraugās arī, kur mums ir kompetences. Uh, cietumi nav Eiropas komisijas kompetence. Un es arī uh, neredzu, ka uh, cietumi uh, saņems, uh, tā, ka tie nonāks Eiropas atbildībā. Varbūt, ka tas pat ir labi. Ko mēs varam darīt? Mēs varam apmainīties ar labāko praksi, salīdzināt, ko darīt ar psiholoģiem, sociāliem darbiniekiem, uzraugiem, um, lai uzturēšanās cietumā, piem, starp citu, uh, vācietim, uh, afgānim vai marokānim, uh, nenovad pie tā, ka viņš e, kriminalizējas. Nedrīkst būt tā, ka e, cietumi ir vardarbības e, mācību centri. Un tāpēc šeit ir jāmainās ar pieredzi Eiropas līmenī, ir ļoti modernas sodu izciešanas iestādes. Jautājums ir arī, kādu lomu darbs, sports spēlē, tālāk izglītība. Uh, šajā uh, cietuma uzturēšanās laikā, resocializācija, bet diez vai uh, tas kādreiz turpmākajos gados būs uh, Eiropas līmeņa atbildība. Kiberdrošība, jā, te es redzu pievienoto vērtību, um, tāpēc, ka ir arī digitālā savienība, uh, veidojot digitālo vienoto tirgu, jo digitāli tīkli uh, un datu nesēji nepazīst nacionālās robežas. Šeit mums ir vajadzīgi kopīgi Eiropas standarti. To mēs ar uh, nozars pārstāvjiem vēl, kad es uh, strādāju pie šiem jautājumiem komisijā, um, mēs strādājam pie tā, lai būtu saprātīgi noteikumi infrastruktūrā - enerģija, navigācijas uh, infrastruktūra, uh, notekūdeņi. Tur, kur uh, būtībā noziedznieki var Eh, radīt liels eh, kaitējumu, lielus postījumus un eh, pat var paralizēt sabiedrību. Šeit standarti vēl joprojām nav pietiekami augsti. Kiberdrošības jautājumos mēs vēl esam diezgan nevērīgi. Budžeta ietvarā turpmākajai desmitai gadēji Mēs e, visiem tiem projektiem, kuriem jūs prasījāt, līdzekļus esam paliecinājuši, palielinājuši. Tagad ir jārūpējas par to, lai tie netiktu samazināti. Šajā cīņā mums kā komisijai um, ir tā, ka jūs gribat e, vairāk un padomu grib mazāk. Un tad mums turmākajos mēnešos ar padomu ir jācīnās, jāpārliecina viņi ar labiem argumentiem, lai vismaz saglabātu komisijas piedāvātos apjomus. un lai nodrošinātu to, ka netiek samazināti līdzekļi. Jūs uh, minējāt situāciju zināmos uh, uh, rajonos, Parīzes piepilsētās, piemēram, mūsu kohēzijas programmas uh, ir aktīvi jāīsteno um, pašvaldībām, tas ir jādara, lai uzlabotu uh, Uh, dzīves vidi, lai uh, vardarbība un uh, noziedzība neizplatītos un lai nebūtu šī te tendence radikalizēties un pievērsties terorismam, lai cilvēki neiesaistītos terorisma tīklos šajās te pilsētu teritorijās un Eiropas urbanizētajās zonās. Tas nav vienkārši, bet tas ir jādara. Starp citu, tāpēc mēs uh, parametros, eh, runājot par to, kā tiek piešķirts kohēzijas programmas eh, reģionos, eh, tur mēs arī šos jautājumus uzsvērām. IKP uz iedzīvotāju ir svarīgi, darba tirgus rādītāji, bezdarba rādītāji ir svarīgi, demografiski rādījumi ir stādi, svarīgi un migrācija. Migrācija arī uh, Tā tad tiek ņemt vērā, ko kāds reģions dara, lai integrētu migrantus, uzņemtu migrantus. Tas ir vēl viens faktors, ko mēs kohēzijas programmās uh, pirmo reizi ar um, mūsu priekšlikumu vēlamies ņemt vērā. PVN krāpniecības jums pilnībā piekrītu. Kolēģis Moskavisī pie tā strādā. Tur ir priekšlikumi harmonizācijai, lai harmonizētu um, apgrozības nodokļu sistēmu, lai um, novērstu tos uh, trūkumus un plaisas, kas ir starp dalībvalstīm šajā jomā. Un, um, uh, Tomēr šajā jautājumā padomē ir vienprātības uh, lēmumi. Mums ir Eiropols, bot, bet uh, patieso policijas darbu veids dalībvalstis. Policija ir katras suverēnas valsts uh, uzdevums, kompetence, un no tās uh, valsts nevar atteikties. Uh, es kādreiz Bādnē Virtembergā biju līdzatbildīgs par 28 tūkstošiem policistu, un mums vajadzētu aicināt dalībvalsts šeit netaupīt, nesamazināt štata vietas policijas rindās, lai labāk cīnītos pret noziedzību, lai būtu uh, cilvēki, kas var labi strādāt uz vietas un īstenot šos uh, uzdevumus. Un uh, tātad septembrī varam uh, diskutēt par Eiropolu, un tad, kad parlaments būs pieņems savu mm, ziņojumu, tad vēl decembrī varam par to parunāt, kāda seks no tā uh, ir attiecībā uz DFS. Kopā ar jūsu referentiem varam par to diskutēt. Līdz tam laikam sirsnieks paldies! Paldies, komisār kungs! Tātad jūs piedāvājat mums šīs tikšanās. Paldies par to. Paldies arī par jūsu realistiskajām un precīzajām atbildēm, kuras sniedzāt uz mūsu jautājumiem. Mums bija ļoti atklāts, bagātīgs, tieši dialogs. Un tie ir vislabākie apstākļi, lai uh, Eiropas Savienība virzītos uz priekšu turpmākajos mēnešos. Paldies, ka esat uh, pie mums, uh, ka ieradāties. Tiksimies atkal septembrī, un tad, kad uh, būs. Uh, pieņemts ziņojums, uzreiz pēc tam mēs uh, varētu organizēt savu darbu, lai varētu kopā cīnīties. Uh, jā, visiem jaukas brīvdienas, vai jauks brīvdienas jums, komisāra kungs, ja jūs dosieties brīvdienās, noteikti vajag atpūsties, un tad atkal tiksimies šeit uh, parlamentā. Paldies, komisāra kungs!